februārī. Tagad nākamais punkts darba kārtībā. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par vārdu brīvību Turcijā. Nesenie žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu vadošo darbinieku aresti un sistemātiskais spiediens uz plašsaziņas, plaš, plašsaziņas līdzekļiem Turcijā. Tagad vārds uh, ministram Delavedovskungam padoms vārdā. <clears throat> Signor Presidente, onorevoli deputāti. Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es uzstājos augstās pārstāvis vicepriekšsēdes vārdā. Svētdien Turcijas policija arestējusi ļoti daudz žurnālistus Turcijā mēs visi ar lielu uzmanību sekojam notikuma attīstībai. Augstā pārstāva vicepriekšsēde Mogherīni, komisārs Hāns, svētdien pēcpusdienā nāca klājā ar paziņojumu. Paziņojumā tika uzsvērts, uzsvērts ļoti skaidri, bez pārpratumu, pa, bez pārpratumiem, ka tas ir, šī praksa ir pretrunā ar plašsaziņas līdzekļu brīvību principu ja tika pausts arī, ja paust arī vēlme, lai tiktu respektēta nevainības, um, nevainīguma prezumcija un ievēroti arī, uh, ievērotas interesēto personu aizsardzību tiesības. Nelikumīgas aktivitātes, protams, ir jāsoda, taču tam visam ir jānotiek samērīgi un atbilstīgi tiesiskuma principiem. Vakardien arī padome runāja par šo situāciju, pieņēma ļoti skaidrus secinājumus attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība sagaida un attiecībā uz Turcijas pienākumiem kā kandidāta valstī. Cilvēktiesību komisārs. Komisārs arī pauda bāžas svētdien uh, par notikušo. Tās ir ievērojams solis atpakaļ attiecībā uz vārdu brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Turcijā arī Eiropas parlaments ir eh, darīs zināmu savu eh, viedokli un bāžas par eh, šiem notikumiem. Un es ceru, ka šīs debats arī stiprinās vēstījumu, kādu mēs vēlamies nodot Turcijai. Visi piekrītam tam, ka Turcija kā kandidāta valsts uh, ka tai ir jānodrošina maksimāli uh, principu standarti. Tā skaitā vārda brīvība, cilvēku tiesības, tā skaitā arī asociācijas brīvība, doma brīvība, reliģija brīvība. Demokrātija nevar pastāvēt bez šīm brīvībām. Uh, 2014. gada ziņojumā par Turcijas veikto progresu komisija izteica uh, prieku par panākto progresu un demokrātijas attīstību par Turcijas konstitucionālās tiesas lēmumiem un par to, kā tiek risināts kurdu jautājums. Tāpat laikā komisija arī paudā bāžas pār dažādiem notikumiem, kas īpaši apdraud uh, arī tiesu sistēmu un vārda brīvību. Problēmas ar plašsaziņas līdzekļu uh, brīvību un vārdu brīvību, šīs problēmas nav jaunas. Mēs arī esam jau redzējuši, kā tiek īstenota represijas, uh, īstenotas represijas pret žurnālistiem Nesenā politiskā dialoga kontekstā Eiropas Savienība atkārtoja, ka mūsu attiecības ir ļoti svarīgas, pauda arī savas bāžas attiecībā uz pamatbrīvību ievērošanu, jo īpaši vārda brīvību uzsverot to, ka šī procesa galvenais motors ir uh, notikuma attīstība tieši Turcijā kas skar pamatiesības un tiesiskumu. Nesenajā vizītē Turcijā kopā ar komisārs Tilienīdes augstā pārstāve, vicepriekšsēdētāja Mogherīni un ko ar komisāru Hānu arī uzsvēra tiesisko principu un pamatu brīvību nozīmību, ku, joma, kur Turcijai vēl ir jāprogresē. Arī Turcijas iestādes minēja, cik svarīgas Turcijai ir attiecības ar Eiropas Savienību un ar prieku arī uzņēma organizāciju organizēs šo kopīgo vizi, eh, vizīti, apņēmās arī īstenot procesu ceļā uz Eiropas Savienību, kā arī īstenot nepieciešamos politiskās reformas augstā pārstāva Mogherini, komisārs Hāns un komisārs eh, Stilienīdis apstiprināja, ka šī apņemšanās ceļā uz Eiropas Savienību, ko pauda Turcijas puse, ka tam ir tagad jāatspūgļos konkrētos faktos. Eiropas Savienības dalība valsts arī vairāk kārt atkārtoja, ka Turcija ir ļoti būtisks partneris un ir svarīgi arī nosūtīt skaidru vēstījumu par to, kā ir jāpiemēro eh, reformas, lai pilnībā varētu uzraudzīt brīvības, tā skaitā domu, vārdu, plašsaziņas līdzekļu brīvības. Dalībvalsts arī atz, atkārtoja, ka pievienošanās sarunu progress ir atkarīgs no juridiskā, no tiesiskās valsts uh, izveides un pamatiesību ievērošana Eiropas Savienība gatava atbalstīt Turciju. Atgādinām, ka pievienošanās process ir labākais satvers, kurā mēs varam atbalstīt Turcijas reformas Eiropas Savienības nostāju šajā E, jomā ļoti skaidra. Esam arī to nosūtījuši Turcijas partneriem. E, vēstījums ir ļoti skaidrs un konsekvents Eiropas Savienībai tiesības un pienākums arī sekot lielu uzmanību un notikuma attīstībai kandidātu valstīs. Tagad sagaidām no Turcijas ļoti konstruktīvu apņēmšanos attiecībā uz šo bažu mazināšanu. Manuprāt, tas nozīmē, ka ir labticībā jāturpina iestāšanās ceļš, jāizmanto maksimāli mūsu rīcībā esošie instrumenti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 apņemšanās virzīties Eiropas saimnības virzienā, ko apliecināja Turcijas valdība, arī sniegs um, vēlamos augļus priekšsēdētāji deputāti. Vēl vienu reizi vēlos apliecināt, ka šie notikumi ir Eiropas Savienības prioritāri jautājumi un sekosim notikuma attīstībai. Liels jums paldies par uzmanību un arī sāgaidu jūsu komentārus. Paldies! Mulțumim domnului ministru care... Uh, Liels paldies ministru kungam! Jūs tātad uzstājāties komisijas eh, vicepriekšsēdētāja Savienības augstās pārstāvis eh, vārdā. Tagad vārds prēdis kungam pusotru minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies ministru kungam par pasto viedokli. Es vēlos teikt, ka es izsakos kā Turcijas draugs. Es neesmu to politiķu vidū, kas eh, cenšas veidot savu karjeru uh, um, balstot to uz iebildumiem tātad pret Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Bet vienlaiks man ir jāsaka, ka man satrauc nesenā žurnālistu arestēšana un vispārējā attieksme pret Turcijas medijiem. Šķiet, ka Turcijas politiķu vēlme pievienoties Eiropas Savienībai un veidot demokrātisku sabiedrību nav nemaz tik skaidra. Uh, Un tāpēc rodas jautājums, kurp dodas Turcija? Tie, kas ir galvenie uh, Turcijas dalības Eiropas Savienībā atbalstītāji, proti uzņēmēji, ir ļoti satraukti. Tam vajadzētu pievērst vispirms jau Turcijas varas iestāžu pārstāvju uzmanību. Es esmu par atsauces eh, kritēriju ieviešanu attiecībā uz 23. un 24. sadaļu. Par to tika balsots arī um, eh, nesenajā rezolūcijā par progresa ziņojumu uh, Turcijas dalībā Eiropas Savienībā. Un es domāju, tam vajadzētu veicināt debats Turcijā par šo jautājumu. Un noslēgumā jāsaka, ka Eiropas Savienība nedod skaidru signālu, ja tā turpina vest sarunas ar valsti, kurā ir tik daudz problēmu, proti Turciju, un vienlaikus aizmirst par tādām valstīm kā Moldāvija, kas, Moldova, kas ir stabila valsts no politiskā viedokļa un ir pavirzījusies sarunās daudz tālāk. Paldies! Paldies tagad vārds Pirīkundzēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Pievienošanās procesa mērķis ir ievērot likuma varu un pamatiesības. Brīvi un pluralistiski mēdīji ir um, demokrātijas neatraujama sastāvdaļa. Tāpēc tas, kas notika svētdien, ir ārkārtīgi satraucoši, ka tika uh, arestēti žurnālisti. Turcija jau tika uh, kritizēta iepriekš uh, par. Uh, tiesvaras neatkarības neievērošanu un vēršanos pret medijiem. Mēs ceram, ka tiks īstenots pienācīgs process, kurā tiks ievērota nevainības prezumcija un tiks izvērsta arī neatkarīga izmeklēšana. Pagājušajā nedēļā es viesojos Turcijā kā Eiropas Savienības referente. Uh, Un eh, bija skaidra izpratne no valdības puses, ka ir nepieciešams turpmākas reformas, tāpēc es priecājos eh, par valdības paziņojumu par to, ka uh, Um, Eiropas Savienības pievienošanās procesu, turpmāk demokratizācija un kurdu problēmas atrisināšana ir viena no prioritātēm. Tas, ka mūs satrauc, tas, ka situācija pasliktinās uh, pamatiesību jomā un likumvars jomā šajā valstī, patiesībā pierāda mūsu apņemšanos turpināt uh, iestāšanās procesu, bet gal galā tā būs Turcijas valdība, kas uh, būs pie stūres Un uh, nesenie notikumi uh, rada šaubas par Turcijas vēlmi turpināt progresu demokrātisko reformu uh, Uh, jomā. Turpāko nedēļu laikā tāpēc Ankarai ir jāpārliecina mūs, ka tā joprojām ir apņēmusies pie, pavirzīties tuvāk Eiropas Savienībai un tās pamatvērtībām. Pievienošanās process ir nebijusi iespēja Turcijai attīstīt spēcīgu pluralistisku demokrātisku sistēmu ar solīdām institūcijām, kas, no kuras varētu iegūt visi iedzīvotāji bet e, notikumi ar medijiem patiesībā attālina Turciju no šīm te Eiropas pamatvērtībām, un tās ir sliktas ziņas ikvienam Turcijas draugam. Paldies! Paldies! Tagad vārds Tenakungam uz vienu minūtu. Priekšsēdētāji! Lai arī, ko mēs domātu par Turcijas valdību, mums ir jāatzīst, cik Turcija ir svarīga kā valsts, bet tad, kad tās uh, tika izvirzīta par kandidātu valsts 2005. gadā, mēs sapratām, ka uh, šis process būs ārkārtīgi liels izaicinājums, jo tā ir atšķirīga pieredze. Līdz šim tikai uh, viena sadaļa ir tikusi atvērta un noslēgta, jo Turcija joprojām neatzīst Kipru. Seklāra Turcija ir izvirzījusi jaunus izaicinājumus, jo uh, prezidents Erdogans turpina autoritāru pieeju attiecībā uz studentiem, armiju un citām iedzīvotāju grupām. Eh, korupcija un eh, taisnīguma apdraudēšana tiek novērot šajā valstī un tikai ar milzīgu NATO uh, spiedienu tika gūts atbalsts kur, kurdu spēkiem Kabanī. Tāpat arī uh, ir bijis satraukums par to, ka Turcija iespējams atbalsta džihā, džihadistus uh, citās valstīs, bet m, mm, par spīti visam um, pastāv bažas, ka Turcija varētu mainīt kursu citā virzienā, nekā mēs to vēlētos. Paldies! Paldies! Tagad vārds Šāks kundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji mūsu! Uh, Eh, sapnis par Eiropisku Turciju ir pārvērties par murgu, un es domāju, ka ir pienācis brīdis atmosties. Es esmu viens no tiem, kas uh, uzskata, ka, uh, re, ka pievienošanās process varētu palīdzēt reformu procesam, bet patiesībā notiekošais liek domāt par pretējo, jo nesenie notikumi vēršanās pret brīvību uh, un uh, likumvaras pārkāpšanu. Tas viss notiek nedēļu pēc tam, kad Eiropas Savienības pārstāvi ir viesojušies šajā valstī. Uh, Pamats bažām bija jau iepriekš pēc eh, korupcijas eh, apsūdzībām un aizdomām. Eh, premjers, prezidents un ministru kabineta valdnieki pārstāvji viņ, pret viņiem tika uzsākt izmeklēšana un šobrīd notiek vēršanās pret žurnālistiem. Jautājums ir, kāpēc Eiropas Savienība izlēmīgi rīkojas tikai šobrīd. Turcija attālinās no demokrātijas, un tā attālināsies vairāk, vēl vairāk, ja pievienošanās sarunas uh, tiks pārtraukts, bet vairāk kritiski punkti jau ir palaisti garām, un uh, Eiropas Savienība neko nav pateikusi. Un šīs ragana cīņas, uh, jeb ragana medības pret gulēnu piekritējiem ir milzīgs pārkrāpums. Uh, uh, koalīcija uh, vēršas pret uh, pretiniekiem, un šobrīd viņi vēršas viens pret otru, kas noved tikai pie lielākas uh, likumvaras pārkāpšanas. Šobrīd cilvēki baidās par nākotni. Sievietes, akadēmisko aprindu pārstāvi, mākslinieki, visi tie, kas kritiski vērsušies pret valdību. Viņi var zaudēt licenci, viņi var zaudēt savu darba vietu, eh, pret viņiem var tikt uzsākt izmeklēšanu, un Tas ir instruments, kas bieži tiek izmantot šobrīd, lai sodītu opozīcijas pārstāvis. Ir pienācis laiks pateikt uh, AKP valdībai, ka mēs nevaram turpināt uh, šādā pašā uh, garā turpmāk, ja tiek īstenot šādi pārkāpumi. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds aiz Džordža kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums, par kuru mēs diskutējam šobrīd, nav viens atsevišķs gadījums. Turcijā ir vērojama vispārēja tendence, un tas ir jāatzīst. Runa nav tikai par neseno žurnālistu aizturēšanu, par vārda brīvības eh, pārkāpšanu, eh, tāpat arī eh, attieksmi pret Kipru pret Grieķiju, tas uh, attieksmi pret sievietēm, minoritātēm. Arī Erdogana izteikumi par Eiropas parlamentu rezolūcijām, uh, proti, ka tās šobrīd ir tikušas izmestas mēslainē. Es domāju, ka tam visam būtu jāsatrauc mūs, jo uh, Runa nav par demokrātisku kaimiņu valstu, kur ievēro startautiskās tiesības. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības signālam ir jābūt ārkārtīgi stingram, eh, vēršoties eh, pie Turcijas. Mums ir jāizmanto sankcijas, jo ar eh, laipnību mēs neko nepanāksim. Turcijai ir jāievēro mūsu rekomendācijas, un es esmu pārliecināts, ka bez sankcijām uh, rezolūcija, par kur mēs balsosim, jau atkal tiks izmest mēslēnē. Skaidrs signāls nozīmē sankcijas, un skaidrs signāls nozīmē arī padomāt par Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ir pienācis laiks vērsties pret Erdoganu kalifātu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Hārmas kundzei divām minūtēm. Gribēju teikt jau pašā sākumā šajās debatēs eh, mums vajadzētu runāt skaidru valodu, lai eh, mūs sadzird arī Erdogan kungs. Proti, ka Turcijai un Eiropas Savienībai netālu no Turcijas robežām ir jāmēģina pievērēt eh, liela izaicinājuma krīzes, karš Sīrijā, eh, tas viss joprojām ir mūsu ikdiena, arī bēgļu traumas un humānā krīze ir realitāte. No to mums nevajadzētu aizmirst, tad, kad mēs runājam par uh, eh, žurnālistu arestiem. Protams, mums vajadzētu asi kritizēt to, kas notika pagājušā nedēļas nogalē, uh, žurnālistu apcietināšana un arī uh, redakciju pārmeklēšana ir jāvērtē kā politisks solis Izraels. Kaut kas tāds jau ir noticis pirms tam Turcijā un iespējams, ka turpināsies, eh, ja mēs neiejauksimies. Uh, Valdība jau ilgāku brīdi novēro opozīcijas aktivitātes. Mēs te nerunājam tikai par Gulenu kustību un tai uh, draudzīgajiem mēdījiem. Nē, opozicionāru aktivitātes visu uzskata par tādu kā sazvērestības gatavošanu vai gatavošanos pučam pret Erdoganu un viņa vairākumu valdību. Uh, Tas ir vienkārši neveselīgi, tā ir tāda neveselīga gaisotne, protesti Gezija parkā, demonstrācijas pret ISIS, demonstrācijas lai varētu uh, svinēt uh, sēras Kobāni upuriem. Visu to tagad uzskata par milzīgas sazvērestības sastāvdaļu. Kritizējot pagājušā nedēļas nogalē notiekošo, mums tas ir jāatminas un jāsaka, ka tā ir problēma starp Uh, šo spēku samēru vairākumu, ko pārstāv valdība, un mazākumu. Opozicionāri netiek cienīti, kritika uzreiz tiek traktēta kā uzsaukums uz puču, nu to mēs nevaram pieļaut. Paldies! Harmsas kundzei, un tagad došu vārdu Vīnbergas kundzei. Psot... Tak för ordet. Turkiet trampar igen. Paldies. Turcija atkal uh, neievēro izteiksmes brīvību, žurnālisti tiek arestēti, uz plašsaziņas līdzekļiem tiek veikts nepārtraukts spiediens un uh, Un neviena cita valsts nav tik bieži nosodīta par uh, vārda brīvības ierobežošanu kā Turcija. Neskatoties uz mūsu e, veikto spiedienu, īstenībā Turcijā nekas nav mainījies uz labu. Mums ir jāprotestē pret sistemātiskajiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Jo ne tikai žurnālisti cieši, cieši pilsoņi kopumā, mēs redzam, ka ir aizvērta laikraksta redakcija, un tas ir tikai viens no daudziem gadījumiem. 66 uh, žurnālisti ir apsūdzēti, viņiem ir uh, piespriests sots un dažiem ir piespriesti uh, pat 6 gadi cietumā. Tā, tikai tāpēc, ka viņi ir atļaujušies teikt to, ko domā. 2013. gadā apmēram 900 miljoni no ES budžeta tika uh, asignēti Turcijai. Nu, jāsaka, mēs cerējām, ka Turcija ņems vērā gūto mācību, ka tā kļūs tiesiskāka, juridiski noteiktāka un cīnīsies pret korupciju. Fyllā Köpenhamnskriterierna. Un mēs ceram, ka beidzot Turcija ievēros arī Kopenhāgenes kritērijus. Paldies, Salvīnī kungs, lūdzu, uz pusotru minūtu. Eccomi. Ma è incredibile. Neticami, kā 15 gadu laikā mēs uzstājam uz to, lai Turcija iestātos Eiropas Savienībā. 40 gadus eh, šī valsts ir ieņēmusi dāļu no Kipras teritorijas, Kipra, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, tad ir militāri ieņēmusi. Neatzīst armēņu genocīdu, tūkstošiem mi, eh, mirušo. Un par spīti tam mēs te tiešām satraucamies, jo ir arestēti 20 žurnālisti. Turcija nav Eiropa, nekad tāda nebūs. Mēs te varam visu kaut ko teikt. Nepieciešams strateģisks attiecības, tirzniecības attīstības un tā tālāk. Mēs viņiem tikai maksājam un maksājam, un to es nesaprotu. Valsts, kas militāri jau 40 gadus ir okupējusi vīru dalību valsti, kas neatzīst to, ka miljoniem cilvēku tika nogalināti un nākamā gada aprīlī svinēsim 100. gada dienu kopš Armēnijas gada genocīdu un raudzīsim, vai parlaments to atcerēsies vai nē. Un katru reizi mēs tik joprojām viņiem simtiem miljonu eiro uzdāvinām. Eiropas Savienība Itālija katru gadu uzdāvina skaidrā naudā 600 miljonus eiro gadus uh, katru gadu, nākamgad pēc trim gadiem tā tālāk tā joprojām. Un, uh, Tad mēs satraucamies par žurnālistiem. Vienreiz ir jāpasaka skaidru valodu. Turcija nekad nebūs Eiropa, un Punkts. Mulțumim, uh, domnule Salvini. Paldies. Ir zilās kartīts jautājums. Jums atbildēsiet? Beni Feikungs uzdos. Okay. Da, deci uh, domnul Benifei. Benifei kungs, lūdzu. De pentru a pune întrebare. Jums pusminūte. Um, grazie, presidente. Volevo sapere. Paldies, priekšsētāji. Gribēju dzirdēt no Salvīnī kunga, vai uzskatāt e, to pašu, ko teicāt par Turciju, vai to pašu uzskatāt arī attiecībā uz Krieviju un Putinu? Jūs runājāt te par teritoriju, un tagad Krievija ir aneksējusi Krīmu. Ir e, šie konflikti Ukrainas austrumdaļā, jūs runājat par tiesību pārkāpumu. Ko jūs domājat par Putinu Krieviju šai sakarā? Mulțumesc! Domnule Salvini, aveți cuvânt. Paldies, Salvini, kungs. Es domāju, ka tas bija joks. Tas bija tikai vienkārši tāds uh, liels joks. Krīma balsoja 95% uh, lēma par savu likteni. Līdz ar to es uzskatu, ka šis jautājums bija tāds pirms Ziemassvētku provokācija atgādina. 600 miljonus eiro gadā mēs uzdāvinām katru gadu Turciju, Krievijai, uzdāvinām ekonomisko sankciju, kas uh, uz ceļiem nospiež valsts, un tas ir pat, pat mūsu interesēm. Līdz ar to uzskatu jūs jautājumu par, jau, par joku neatbildēšu. Dauku vuntu akumā, domnei Zomar. Paldies. Zomers kundze, pusotra minūte. Vielen Dank, äh, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Preses brīvība Turcijā tiek ierobežot, nu tas nav nekāds jaunums, kritiķiem tiek aizsieta mute, viņi tiek aps, apsūdzēti, ielikti cietumā, viņiem tiek izvirzīts apsūdzības par terorismu sociālie mediji e, tiek e, izslēgti un e, pagājušā nedēļas nogalē svētdien tika apcietināti vairāk žurnāls, tika slēgta redakcija. Nu, protams, ka tas nav saskaņā ar mūsu uh, pamatbrīvībām un vērtībām Eiropas Savienībā. Uh, Īsteiksmes brīvība, preses brīvība ir neatņemams demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļas un šādā veidā tik pakvalīgi tās ierobežot ir vienkārši nedemokrātiski un šāda valsts nekad nedrīkst kļūt par ES dalību valsti. Un Turcija neievēro un neizpilda arī nevienu no citiem Kopenhāgenes kritērijiem, piemēram, runājot par korupcijas pārmetumu izmeklēšanu. Eh, elite, valdības elite tika tajos apsūdzēta šādos nodarījumos. Eh, izmeklēšanas dokumenti tika konfiscēti, daudzi augststāvoši policijas ierēģi tika at, atlaist no darba, nekāda paziņojuma nav izskanējuši, jo Erdogana kungs to nav vēlējies. Arī viņa dēls ir uh, aizdomās turamo saraksto. Tiesiska valsts nav Turcijas. Uh, Turciju raksturojošs lielums. Erdogana pašpasludinātā vara ir vienīgais, kas raksturo šo valsti. Mums vajadzētu, protams, Uh, beigt būt visu laiku tik iecietīgiem un jādomā arī par sankcijām. Priekšsēdētāji kungs, vēl pēdējā, uh, pēdējais teikums, tā tad konstitucionālai tiesai vajadzētu arī uh, spriest savu spriedumu. Šāds pamatiesību pārkāpums nedrīkst pieļaut. Paldies, un tagad Hovita kungs. Divu minūtes. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd neviens Turcijā nevar justies drošībā, tā teikuši cilvēktiesība aizstāvji ehm, šobrīd, šodien sarunā. Kāpēc viņi nejūtas drošībā, kad uh, Mogherini teica, ka uh, policija ir vērsies pret mediju pārstāvjiem? Tas ir nesavietojami ar uh, mediju brīvību, kas ir viens no pamatprincipiem demokrātijā. Cilvēktiesība aizstāvi, uh, cilvēki, kas, iebilst, uh, kas ir. Uh, valdībai opozīcijā šobrīd ir nopietni nobažījušies arī par to, ka netiek nodrošināta tiesu eh, brīvība. Viņi tiek apsūdzēti teroristiskas organizācijas organizēšanā, cenšoties eh, um, gāzt valdību, un tas viss ir balstīts uz jauno antiterorisma likumu. Uh, cilvēktiesība aktīvisti Turcijā informēja mani, ka e, tie, kas tikuši arestēti, nezin par kādām apsūdzībām viņi ir tikuši arestēti, jo viņi ir tik, tikuši aizturēti bez e, pierādījumiem un bez e, apsūdzības izvirzīšanas. Tas ir pilnīgi pretrunā ar attiecīgiem pantiem attiecīgais dokumentos. Turcija acīm redzot vēršas pret likumu vāru. Un šī Turcija īsteno cīņu pret terorismu, tāpēc tā ir uh, pret terorismu likumdošana, bet tā netikt izmantot, lai arestētu uh, žurnālistus. Uh, un Turcija var runāt par likumu varu, bet tā patiesībā to neīsteno praksē. Un visbeidzot, priekšsēdētāji tie, kas vēlas izmantot šīs debatas, lai atkal runātu par Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, es domāju, rīkojas nepareizi. Mums ir jānosoda šī vēršanās pret uh, žurnālistiem, bet mums ir jāļauj referentiem uh, turpināt savu darbu un darīt to uh, Turcijas un Turcijas tautas interesēs. Lielas paldies, vai ir divi deputāti pieteikušies, lai uzdot jums jautājumu? Uh, uh, zilās kartītes ietvaros. Vispirms Tanok kungs un tad Fontoli kungs. Vai jūs piekritīsiet? Lūdzu vārds Tanok kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Richard Howitt, jūs esat zināms kā Turcijas draugs, un jūs uh, dibinājāt šo Turcijas draugu grupu iepriekšējā parlamentā, un, protams, man ļoti interesē jūsu teiktais. Jūs runājat ļoti kritiski par cilvēku tiesību un demokrātiju Turcijā. Vai jūs piekritīsiet man tajā, ka, ja eh, šādi pārkāpumi turpinās, tad mums ir jāpārskata tas, kā Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda uh, tiek izmantota Turcijas finansēšanai, jo pretējā gadījumā kāds tad tad mēs sankcijas varam izmantot pret kandidātu valsti, kur ir uzsākus pirmsiestāšanās procesu. Paldies! Eh, tagad vārds eh, Hovit kungam, lai atbildētu uz šo jautājumu. Bet vispirms vārds Fantolē kungam. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos uzdot sekojošu jautājumu. Jūs runājāt izklāstot uh, savu nostāju par Turciju, bet es vēlētos zināt, ko jūs domājāt uh, par pārkāpumiem, uh, kas tiek īstenoti Grieķijā, jo mūsu uh, politiskā spēka pārstāvs joprojām ir uh, cietumā. Uh, paldies, tagad vārds Hovitkungam, lai atbildētu jautājumu. Eh, atbildot eh, Fantolis kungam, es pilnībā piekrītu, ka visi cilvēktiesību pārkāpumi ir jānosoda um, vienlīdzīgi un objektīvi, bet es uh, eh, gluži vienkārši teicu, ka tie, kas vēlas kritizēt Turciju, uh, diemžēl nerīkojas tikpat objektīvi attiecībā pret citām valstīm. Uh, tāpēc būsim objektīvi aizstāvot cilvēktiesības un draugam uh, Tenokungam, kuram vēlos novēlēt uh, priecīgus Ziemassvētkos, vēlos arī teikt, ka es esmu Turcijas draugs un es priecājos par to, ka tieku devēts par tādu, jo man patīk šī valsts un tāpēc es arī dā, uh, teicu to, ko es teicu šodien. Es saprotu, ka jums ir cita citāds viedoklis un uh, jums uh, iespējams arī cits viedoklis par to, kas uh, notika nedēļas nogalē. Un es uh, šodien runāju ar uh, komisāru Hānu un teicu, ka mēs nevēlamies uh, nekādu rīcību pret pievienošanos Turcijai, un viņš piekrīt par to, ka mums ir jādomā, kā mēs labāk varētu atrisināt situāciju. Paldies! Liels paldies! Durāts, nu, Paldies! Nu, tā ir diskriminācija, ja jūs tikai Tano kungam vēlat priecīgus Ziemassvētkus, gan jau jūs visiem mums vēlat priecīgus Ziemassvētkus. Tagad es gribētu dot vārdu Messerschmitt kungam minūtu. Øh, Paldies! Mums jāsaka, ka var eh, kādu brīdi apmuļķot visu tautu, var apmuļķot visu laiku daļu no tautas, bet nav iespējams visu laiku muļķot visu tautu. Nu, te mēs runājam par Turcijas gadījumu. Ja Turcija neatbilst izvirzītajiem kritērijiem un tā uh, eh, izturs vienkārši nepieņemam, nu tad ir jāpārdomā eh, kandidātu valsts status. Mēs visu laiku gribējām būvēt tādu kā tiltu uh, uz tuvējiem austrumiem, bet Turcija dara visu pilnīgi pretēji, kā mēs to sagaidām. Tā aizvien vairāk attālinās no Eiropas Savienība. Savienības tādēļ mums ir jāpārdomā mūsu izvēlētās metodes. Mums ir uh, dažādi nolīgumi, brīvās tīrzniecības nolīgums, studenta apmaiņas programmas un tā tālāk, bet uh, Turcijas dalībvalsts status ir pilnīgi nerealistiska um, izdoma. Paldies, ir arī kungs. Paldies, tas, kas notika Turcijā svētdien, izskatās pret. Uh, uzmanīgi pro, eh, plānot uzbrukuma pret eh, žurnālistiem. 13 pilsētās tika apcietināti žurnālisti, televīzijas eh, kanāla vadītājs un citi. Vienīgā viņa vaina bija teikt patiesību par vadošās elites korupciju un tagad um, līdz mēneša beigām izskatās, ka vairāk simti cilvēki tiks aizturēti. Ir jābūt ļoti striktiem pēc, eh, pret šāda veida pārkāpumiem. Demokrātija nevar būt bez vārdu brīvības. Ministra kungs padoms vārdā jūs nevarat pieņemt eh, Erdogana vārdus. Ir jāpārtrauc šie pārkāpumi. Uh, Atbalstīsim šos žurnālistus un nosodīsim Turcijas varas iestāžu iejaukšanos uh, tiesvedībā Eiropas Savienībai, savas tirdzniecības politikai. Um, nevar būt augstāka par pamat tiesībām, par tiesībām saņemt uh, informāciju. Uh, Ir jāizmanto mūsu ietekme, lai valstis, kuras tiek uzskatītas par mūsu partneru valstīm, respektē vispirms cilvēku tiesības un brīvības. Ja persona brīvība ir krietni vērtīgāka pār tirgus uh, darbību. 30. Pusotru minūtu Kēlers kundzei. Vielen Dank, was derzeit in der Türkei. Paldies, Tas, kas šodien notiek Turcijā, ir eh, vāji slēpts uzbrukums eh, vārda brīvībai un presē. Žurnālistiem tiek izvirzīts kaut kādas absurdas apsūdzības, un tad viņi tiek ieslodzīti un cilvēki, kas gezi protestu laikos uh, piedalījās uh, demonstrācijās, tagad tiek apsūdzēti, ka viņi it kā ir uh, mēģinājuši sarīkot puču un vardarbību pielietošie policisti vispār netiek sodīti. Erdogan Erdogan kungs grib apklusināt savu sabiedrību, bet tas ir aplams ceļš, pa kuru var iet eh, jauna demokrātija. Turcija var būt tikai ieguvē no kritiskas eh, preses plurālisma un kritiskas sabiedrības, jo bez demokrātiskajiem standartiem Turcija uz priekšu nevirzīsies. Arī dalība valsts ir pieļāvušas kļūdas jo, eh, ja tās bloķē iestājas procesu, noslēdz nodaļas, sakot, ka neskatoties uz to, ko Turcija darīs, tā var darīt, ko tā vēlas, tā nekad neiestāsies tur mm, Eiropas Savienībā. Tā jau mēs nepalīdzam kritiskajām balsīm, tā mēs nepalīdzam uh, sabiedrībai, pilsoniskai sabiedrībai. Mēs paši sev no rokām izraujam instrumentus, ko mēs varētu efektīvi izmantot. Mums te vajadzētu pārdomāt savu rīcību. Ja runājam par iestājas procesu, cilvēktiesības ir visvairāk jāizvirs priekšplānā. Tam ir jābūt uh, prevalējošām par jebkādiem vienotā tirgus principiem. Paldies! Pusotra minūte Kārvera kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka es arī atbalstu Turcijas uh, nostāju šajā žurnālisti jautājumā un jāsaka, ka tā visu laiku cenšas ierobežot izteiksmes brīvību. Erdogans un EKP partija ir arī uh, izdevuši aizliegumu, ka sievietes nedrīkst smieties sabiedrībā. Uh, un Erdogans ir Brītu konservatīvo sabiedrotais. Jāsaka, ka uh, viņš uzvedas tā, ka Kemals Ataturks droši vien ir apgriezies kapā visu to pieredzot. Un Jāsaka, ka UKIP partija ir pret Turcijas iestāju Eiropas Savienībā, bet mēs nesam vienīgie. 83 miljoni Turcijas iedzīvotāju uh, ietekmētu spēcīgu lietu gaitu Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka Britu konservatīvi un liberāli to nesaprot, un bezdarbnieki no Turcijas varētu tad brīvi ierasties citās ES dalību valstīs. Un 2,98 miljoni e, cilvēki ir bez darba, bet neoficiālie skātļi varētu būt daudz augstāk. Šāda imigrācija noteikti nodarītu milzīgu kaitējumu daudzām ES dalību valstīm. 1,6 miljoni e, bēgļu atrodas Turcijas e, teritorijā, un kā jauna dalību valsts Turcija varētu kļūt par tranzītu valsti, e, caur kuru milzīgs imigrantu skaits bez precedenta ierastos Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu pielikt tam punktu. Premjerministrs runāja par Turcijas uh, iestājas uh, Eiropas Savienībā nozīmīgumu, bet, nu, es nezinu, cik uh, ļoti šis lūgums ir pamatots. Un visiem kolēģiem vēlētos novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Tagad tas ir Nādis Kungs uz vienu minūti. Paldies. Erdogan kungs teica, ka viņš neļaus Eiropai sevi mācīt uh, un stāstīt, ko darīt demokrātijas vārdā. Nu, ir tāds stāsts bībelē, ka ziemas laikā zemnieks eh, izglābu sava lauka čūsku, aplika to ap kaklu, lai tā sasildītos, eh, un čūska viņam iedzēla, pēc tam viņš izaudzēja azotē čūsku, tā ir Ezopa fabula. Nu, iedomājieties, ka Eiropas Savienība ir šis zemnieks, un Turcija ir tā izglābtā čūska tuvināšanās Turcijai tās integrēšana Eiropas uh, ģimenē, nu tas ir vienkārši neiedomājami. Turcija neievēro cilvēktiesības. Nu, nebrīnieties par to, ka viņi vajā žurnālists un pārkāpi vārda brīvību. Ge, teksīmā, uh, laukumā demonstrējošo asinis vēl nav nožuvušas uz varmāku rokām. Uh, Nu, kad jūs beidzot sāksiet apdomāties, Kīpras nelegālā invāzija arī ir uh, fakts, kas ir lasāms melns uz balta. Ārmēņu genocīds 14. gadā. Mēs. Uh, Turki mēģinājuši e, par musulmaņiem padarīt bosniešus un bulgārus. Mums ir jāapzinās, ka tas vienkārši nav pieņemami. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu fenomenu izplatību. Paldies, Gunārs Hokmarks, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ļoti vienkārša patiesība. Turku valdībai ir jāatbrīvo visi apcieni, apcietinātie žurnālisti un jāpēc cīnīties pret brīviem medijiem. Nu, vienalga. Uh, Mēs te varam daudz ko runāt par Turcijas uh, kandidātu valsts statusu, par to, ka tā ir Eiropas padomas dalība valsts. Mums ir vienkārši jārunā par absolūtām vērtībām. Brīvi, mediji, demokrātija, tiesiskums, tas ir absolūts vērtības mums visiem. Otrkārt, mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu attīstību lai Turcija varētu kļūt par modernu, demokrātisku sabiedrību, kura ir atvērta, ievēro tiesiskumu, eh, dzimumu līdztiesību un citas ļoti svarīgas vērtības. Un tad mēs varam diskutēt par Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Mēs nekad neesam uh, apgalvojuši, ka tādai Turcijā, kāda tā ir šobrīd, uh, būtu iespēja iestāties ES dažādu iemeslu dēļ. Varbūt tādēļ, ka dažas valsts ir mēģinājušas aizcirst durvis Turcijas priekšā, un daži politiķi to patiešām vēlas. Erdogana kungs ved, ved savu valsti nepareizā virzienā, ne tikai prom no iespējamas. Uh, dalībvalsts statusa, bet arī no prom no uh, stabilas, cienīgas un demokrātiskas sabiedrības. Un priekšsēdētāj kungs, es nerunāju ilgāk, kā bija paredzēts. Paldies, tagad Valenciāno kungs uz Valenciāno kundze. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, vai? Haukmārka kungs, ir zilās kartīts jautājums. Maltēzes kungs. Uzdos jums šo jautājumu, vai jūs atbildēsiet. Paldies, Hokmarka kungs. Ļoti vienkārši jautājums. Es esmu no Kīpras. Esmu Eiropietis, esmu deputāts un es uh, nāku no Kipras okupētajām teritorijām. Ņemot vērā visu Turcijas veikumu šo gadu laikā, tu, Kipras republika uh, tā joprojām nav atzinusi Kipras republiku. Ja jūs pats būtu no Kipras uh, okupētās teritorijas, vai jūs uh, tā vienkārši par to varētu runāt, nu nepārprotiet mani. Es esmu pirmais cilvēks, kas vēlas, lai uh, Turcija būtu Eiropeiska valsts. Politiska vīzija, tas ir ļoti labi, jums tā ir politiska vīzija, bet mums tas ir izdzīvošanas jautājums. Pasakiet kaut ko par Kipru, beidzot, lūdzu. Kolīgi, Mr. Speaker, dear colleague, of course. Protams, kolēģi, protams, skan atbilde. Dalītās Kipras jautājums ir jāatrisina. Turcijai ir jāpiedāvā šī Eiropas uh, perspektīva, iespēja kļūt par dalību valsti, bet ir jāapzinās, ka Turcijai ir jāveic savi uzdevumi un tai ir uh, jāatrisina Kipras jautājums. Tā uh, Ja tā novērsīsies no mums un, piemēram, kritīs Krievijas apkampienos, tā to nedarīs. Tādēļ mums ir jāatbalsta pareizās attīstības tendences Turcijā, jo tas nāks par labu Eiropai. Paldies! Uz minūti 30 sekundēm Valenciāno kundze. Paldies! Tas, ko Turcija ir nodarījusi medijiem, ir vienkārši nepieņēmami. Tas ir milzīgs uh, viedokļa brīvības pārkāpums. Erdogans ir vienkārši nekaunīgs uh, opozīcijai, kļūst aizvien grūtāk elpot, cilvēki nedrīkst vispār brīvi kritizēt valdību, un Erdogana valdība pēdējā laikā ir kļūst aizvien neiecietīgāka. Šķiet ir kāda problēma ar tulkojumu, saka priekšsēdētājs. Vai tad jūs dzirdat tikai grieķu valodu vai cārunātāji? Nu labi, sakiet, kad es varu atkal runāt. Priekšsēdētāja kungs mēģina kaut ko paskaidrot pie neieslēgta mikrofona. Is it all right? I think you can <laughs> Priekšādātājs kundze eh, saka, ka tagad ir atrisināta problēma. Jūs varat atkal sākt savu uzstāšanos. <laughs> Jo es nezinu, kurā brīdī mans teiktais tika pārtraukts, vai man būtu jāatsāk no jauna, vai jāatsāk tur, kur jūs man pārtraucāt. Labi. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Erdogana rīcība, brīvas preses ierobežošana, tie ir trauksmes signāli, un tas ir ne tikai uh, vārda brīvības pārkāpums, īstenībā tas ir vēstījums, uh, kas mums nepatīk. Opozīcija vispār uh, ir apspiesta, tās uh, rīcības brīvība kļūst aizvien mazāka. Uh, Un uh, Erdogans arī savā retorikā kļūst aizvien neiecietīgs. Mums ir jāpieprasa, lai uh, apcietinātie žurnālisti tiktu atbrīvoti. Mēs vienmēr esam runājuši par to, ka Turcijai ir jādod iespēja iestāties Eiropas Savienībā. Tas nāks par labu gan mums, gan Turcijai, gan arī visam reģionam, jo Turcija ir arī milzīgs stabilitātes garants šie, šajā reģionā. ir jāveic arī demokrātiskās reformas. Tas, protams, ir nepārprotam, bet pēdējā laikā mums eh, tas rada šaubas, vai viņi tiešām visu paveiks. Uh, Mums ir uh, jāsoda pārkāpumi, mums ir jānosoda Erdogana rīcība, mums ir nepieciešama eiropeiska Turcija, bet tagad ir radies iespējas, ka diemžēl tā attālinās no mums. Paldies, Demāsmēkar kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pagājušā gada jūnijā kolēģi pieņēma rezolūciju par to, kā Gezī parkā tika apspiesta pilsoņu protesta akcija. Mēs toreiz jau kritizējām uh, mediju brīvības trūkumu Turcijā. Tagad Erdogans ir spēlers vēl soli tālāk brutalitāte, vardarbība pret žurnālistiem, apcietināšana. Nu, šeit nevar runāt par tiesisku valsti. Turcija uh, eh, sastops ar milzīgām problēmām, jo demokrātiskas valstis vārda brīvību ciena savā iepriekšējā dzīvē bija ļoti kaislīgs žurnālists, un galvenā darba, kva, galvenā darba kvalitātes mēraukla man bija informācijas uh, neutralitāte, un tas, kas notiek ar maniem kolēģiem Turcijā, nu tas mani padara sašutušu. Jāsaka, ka uh, vārda brīvība, mediju brīvība ir uh, veselīgas sabiedrības izpausme, bet diemžēl tagad mēs pieredzam. Uh, to, ka Erdogans rīkojas kā autoritārs režīms. Demokrātija ir tikai maska šajā valstī. Eh, mums beidzot ir jāizdara secinājumi par to notiekušo. Paldies! Un tagad eh, uz vienu minūtu un 30 sekundēm Maltēzes kungs. Priekšsēdājs uzskaitu, ka no šīm debatēm izriet, ka iepratīm Erdogana valdības autoritārismam uh, Mēs redzam, ka ir gan šaubas, gan arī zinām liekulība. Mums ir darīšana ar valsti, kur ir vislielākais žurnālistu skaits cietumā. Un uh, arī uh, žurnālisti bez robežām nosoda Turcijas rīcību. Arestēti žurnālisti, kuri uh, pārmet par jebkāda veida politisko noslēdzi vai labēji, kreisi, nacionālas kurdi un tā tālāk. Turcija jāsaprot, kā arī vienkārši žurnālistu reportāžu, ar ko nodarbojas arī es jau 35 gadus, šī reportāža par korupciju tiek uzskatīts par terorismu aktu arī, arī šī arogantā Erdogana reakcija uz kritiku kur izteica mūsu komisāri Mogherīni un Hāns, norāda uz to, ka Eiropas Savienības izmetotā politika attiecībās ar Turciju ir kļūdaina politika. Mēs eh, domājām, ka ar šīm sarunām atbalstiem esam demokrātiski, bet mums ir jābūt ļoti striktiem. Mums ir jārīkojas tā, lai pēc iespējas vairāk varētu palīdzēt žurnālistiem cietumā. Un tagad vārds eh, Maragāla kunga minūte. Liels paldies, priekšsēdētāji! Gadu atpakaļ eh, Turcijā izcēlās korupcijas skandāls. Dažas dienas, dažas stundas pēc parlamenta lēmuma Turcijā policija veica represijas. Tas norāda uz to, ka Turcijas valdība vēlas um, īstenot ap simtprocentīgu kontroli pār savu sabiedrību. Ar šo mēs redzam, ka Turcija nevēlas tuvināties Eiropas Savienībai. Jā, es esmu. Arī es esmu Turcijas draugs, tādēļ arī um, prasām, lai Turcijas eh, Eiropas lietu ministrs arī ierastos parlamentā un uzstātos un sniegtu savu skaidrojumu par notiekošo 23. 25. Eh, sadaļa sarunās ļoti svārīgas, un tas norāda arī to, kas mums ir jādara Eiropas Savienībā. Kurā apsver minūte ar Dede vārdā, lūdzu? Merci, madame la Paldies! Autoritāra valsts uh, policija Turcijā ārestē 24 žurnālistus, kas izteicās uh, un sniedz informāciju, kas nepatika Erdoganam. Un mēs redzam, ka tas ir arī um, saskaņā ar Erdogana rīcību pēdējo gadu laikā. Uh, Daudziem plašsaziņas līdzekļiem bija finanšu problēmas. Un gadu laikā arī viņi ir, uh, lai izdzīvot, viņiem ir jātuvojas režīmam. Daži arī sociālai tīkli YouTube, Twitter tika slēgti, jo tiek uzskatīts, ka tur arī eh, tika sniegt nepareizā informācija, valdībai nepatīkama, tad, kad sacēlās Turcijas sabiedrībā. Erdogans aroganti reaģējis un teica, ka Eiropai pašai ir jānodarbojas ar savām lietām, un šī attieksme ir pret Eiropas Savienības vērtībām, vērtībām, uz kurām tiecās arī Turcija kļūdot, kļūstot par Eiropas Savienības dalību valsts. Piekrīt kolēģim, kurš jau ir prom, ka vienīgais ceļš, lai mainītu šo antidemokrātisko attieksmi, ir ekonomiska sankcija noteikšana. Paldies, un tagad Ferāna kungam minūte, kolēģi, dāmas kungi. Vēlreiz mēs redzam, ka Turcija nav demokrātiska valsts. Mēs redzam vēlreiz, kā. Uh, Erdogans sistēmu uzliek uzpurni presē. Ar Turcijā mēs redzam, kā valda policijas sistēma. Šodien nekas neapstādina Erdogānu. Viņš apstādina, viņš iesloga cietumā. Desmit gadus atpakaļ mēs uzsākām sarunas eh, par iestāšanos ar Turciju. Es piedalos uh, Turcijas delegācijā. Ir divi priekšlikumi. Vispirms jāpieliek punkts vīzas liberalizācijas sistēmai un jāpieliek punkts arī uh, Turcijas iestāšanās sarunā. Paldies! Paldies par minūtē Pabrikungam. Ladies and gentlemen, minister. Dāmas un kungi, ministrs kungs, cienījamie uh, kolēģi, uh, šķiet, ka te ir runa. Uh, par uh, Turcijas atbalstītājiem un tiem, kas iebilst pret Turcijas uh, iestāšanos, bet mums ir jāsaprot, par ko ir runa, jo Turcijas valdība arvien vairāk pieslējas uh, tam, ko mēs redzam Krievijā. Bet pasakot to, mums būtu jānošķir uh, Turcija kā valsts, Turcijas sabiedrība un Turcijas valdība. Uh, Un ja mēs ieņemam ļoti negatīvu nostāju, kā daži no mums šeit piedāvāja pārtraukt sarunas un uh, sākt ar ekonomiskajām sankcijām, tad patiesībā mēs uh, uh, liedzam uh, jebkāda veida liberāla demokrātija, miljoniem cilvēku pievienoties tām vērtībām, kādas ir mums. Un to sakot, es vēlētos ierosināt, ka mums patiesībā ir jāatrod instrumenti, kā mēs varētu ietekmēt Turcijas valdību. Un es domāju, ka vispirms mums ir jāparaugās uz to, kā mēs uh, labāk varētu uh, mētiecīgi piešķirt šo palīdzību, ko piešķiram Turcijai kā dalībvalstī. Uh, Un otrkārt mums būtu jāstrādā kopā ar uh, Mogherini un Hāna biroju. Un visbeidzot, mums ir jāsaprot, ka arī mēs paši esam uh, pieļāvuši kļūdas, jo iesaldējot 23. un 24. sadaļu, mēs patiesībā palaižam garām iespēju ietekmēt Turcijas valdību. Šobrīd, kad tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz vienu minūtu Bastinārau kungum. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, cienījamie kolēģi! Es vēlētos eh, vispirms atgādināt to, kas ir pats par sevi saprotams. Preses brīvība ir pat par sevi saprotama vērtība Eiropas Savienībā, un tā, tā ir demokrātijas pamats. Svētdien notikušie aresti ir nepieņemami, jo uh, tas apdraud uh, eh, demokrātiju Turcijā. Mūsu uh, attieksmē pret Turciju ka, ka kandidātu valsts ir jābūt atklātai un godīgai. Mēs sociāldemokrāti atbalstam Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tāpēc būtu ļoti nozīmīgi vienlīgus eh, runāt gan par progresu, gan par šķēršļiem. Ne jau pirmo reizi mēs saskaramies ar eh, preses eh, brīvības ierobežošanu Turcijā. Tieši tāpēc tas mums ļoti satrauc, satrauc situācijas pasliktināšanās Turcijā un Erdogāna lēmumu pieņemšanu pieņemšana. Es vēlos, lai mēs uzņemtos savu uh, vadošo lomu. Paldies! Paldies! Tagad vārds uz pusotru minūtu Šulcis kungam. Sehr geehrte Frau Präsidentin! cienītā priekšsēdētājs kundze, īstenībā Turcijā notiekošais ir uh, Mums kā trauksmes zvans žurnālisti tiek iebaidīti, Un es kā austrum vācietis esmu patiešām labi iepazinies ar līdzīgu situāciju savu laiku. Un jāsaka, ka Turcijas izturēšanās ir nepieņemama un pārkāpja jebkādus Eiropas Savienības pamatiesības. Nu kā tad šāda dalība valsts var kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, ja tā neciena ne demokrātija, ne cilvēktiesības? Uh, Demokrātija jau nenozīmē to, ka vienā brīdī tā tiek ievērota un par starpu valdība dara to, ko tā vēlas. Nē, demokrātija nozīmē plurālismu un cilvēktiesību ievērošanu no dienas dienā. Un Erdogan valdība apcietināt žurnālistus atkal ir parādījusi savu patieso seju. Šī valdība aizvien vairāk attālinās no Eiropas un no jebkurām demokrātiskām vērtībām tas, ka Gezī parkā mierīgi demonstranti tika sīsti ar stekiem, nu, tas ir vienkārši apkaunojoši, un Erdogans šādu agresīvu politiku turpina piekopt. Viņam šķiet laikam, ka Eiropas Savienība un startautiskā kopiena viņam piedos visu. Morganinui kundzei ir jābūt spēcīgai, viņai ir. Uh, jāpastāv uz mūsu pozīcijām, un Turcijai ir uh, jāatbild par notiekošo. Paldies!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 2005. gada septembrī Eiropas Savienības un Turcijas attiecības piedzīvoja savu apogēju. Tieši pirms viena gada Turcijas vēsturē, nu, mūsu laiku vēsturē, četriem ministriem vajadzēja atkūp, atkāpties tādēļ, ka viņi bija apsūdzēti uh, korupcijā. Un pagājušā svētdiena bija mūsu attiecību vēstures melnākā lapuse, kad aizbildinoties ar uh, nepamatotām apsūdzībām tika apsū, apsūdzēti un uh, apcietināti vairāk žurnālisti. Divtu, no 2005. līdz 2008. gadām Turcijas uh, izaugsme bija apmēram 6% gadā. Pagājušajā gadā tie bija uh, nedaudz vairāk par 3% un tas nav tikai saistīts ar uh, ekonomisko krīzi. Tādēļ es lūgtu AKP valdību beidziet šo personisko atriebības gājienu pret citādi domājušiem. Paldies, un tagad Lenārsa kungs uz pusotru minūti. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tāda valsts kā Turcija, kas. Uh, ie, ieliek cietumā žurnālistus, tai nav ko meklēt Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka Eiropas Savienības vēsturē Turcija ir vienīgā kandidāta valsts, kas nesasniedz progresu, bet pie, tieši pretēji runājot arī par Kopenhāgenes kritērijiem, uh, pierāda konkrētu regresu. Mums taču ir jārēģē uz Turcijā notiekošo, un janvāra rezolūcijā ir jānosoda Turcijas notikumi. Bet mums ir arī jāuzdod pašiem sev jautājums, vai mēs drīkstam palikt tikai pie vārdiem šorīt rīt Nīderlandes parlaments padomē teica, ka ir jāiesildē pirms iestājas palīdzība Turcijai. Es gribēju teikt kolēģim Pabrikam, uh, pirms iestājas uh, nauda, šis finansējums īstenībā ir uh, jāizmanto, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību Turcijā. Vai jūs uh, saredzat iespēju padomē, pateicoties pirms iestājas palīdzībai, raidīt spēcīgu signālu Turcijas virzienā, lai cilvēki, kas Turcijā, tie cilvēki, kas uztic Eiropas vērtībām, netiktu sodīti? Paldies! Andrulakis kungs uz vienu minūti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να... Paldies priekšstādātājiem. Es vēlos nosūdīt šos pēdējos mēģinājumus eh, aizvērt eh, mut eh, preses pārstāvjiem no Turcijas varas iestāžu pārstāvjiem, jo tas ir demokrātijas un vārda brīvības pārkāpums. Mēs vienmēr esam aizstāvējuši Turcijas iespēju iestāties Eiropas Savienībā, um, bet man jāpauž bažas par neseniem notikumiem. Cienījamie kolēģi, pagājušajā nedēļā mēs piedzīvojām to, ka uh, tika apspiestas uh, demonstrācijas Stambuls centrā. Nesen mēs uh, saskārāmies ar situāciju, kad valdības eh, pārstāvi politika cīņā pret islāma valsts pārstāvi nebija tik skaidra. Tāpat mēs esam diskutējuši par uh, Turcijas armijas spēku darbību Kipras teritorijā, un šobrīd jau atkal mēs runājām par vēršanos pret preses brīvību Turcijā. Diemžēl tas viss pierāda, ka, Tur ka Erdogans arvien vairāk attālina Turciju no Eiropas vērtībām. Paldies, tagad vārds Tukārs kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Par spīti tam, ka dažiem kolēģiem varētu būt ilūzijas, Turcija nav demokrātiska valsts. Ikdienas tiek pārkāpta miljoniem pils, pārkāpts miljoniem pilsoņu tiesības. Un pagātnes prakse Diemžēl Erdogan režīms no tās nav atteicies. Starp citu, Erdogans pirms vēlēšanām paziņoja, ka viņš eh, grasās iznīcināt visus tos, kas vērsīsies pret viņu un viņa režīmu. Viņš tāpat arī paziņojas, ka viņš nevēlētos, lai Eiropa iejaucas viņa politikā. Neviens nevēlas Turciju Eiropas Savienībā. Turcijai vispirms ir jāpierāda, ka tā ievēro pamatiesības un demokrātiskās vērtības. Mēs nevaram pieļaut to, ka mūsu pamatprincipi tiek pārkāpt šajā valstī. Ir jāliek Turcijai respektēt mūsu vērtības. Paldies! Paldies tagad vārds Lopes kungam uz vienu minūti. Pamat brīvības ievērošana un cilvēku tiesību ievērošana ir tik. Uh, nav tikus ņemt vērā pēdējo gadu laikā Turcijā, un tas, kas notika pagājušajā nedēļā, bija tikai atkal viens gadījums. Atkal viens gadījums, kurā Turcijas valdība ir iesaistīta korupcijas skandālā, kur um, notiek vēršanās pret preses brīvību ikdienas, un mēs redzam arī, ka pulcēšanās brīvība un politiskā brīvība netiek ievērota. Šādā situācijā, ko mēs varam darīt? Eiropas Savienībā vispirms ir jānosoda eh, pagājušās nedēļas notikumi. Mums ir jāizmanto iespēja, mums ir pozitīvi jāvērš un jādomā nevis par Turcijas valdības pārstāvjiem, bet gan eh, par Turcijas pilsoņu tiesībām. Paldies, paldies tagad vārds Rojas kungam uz vienu minūtu. Um, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Nesenie notikumi Turcijā liek domāt, vai šajā valstī vispār ir mēdīju brīvība. Valstī, kas ir Eiropas Savienības kandidātu valsts likuma, var tiesvaras neatkarība, preses brīvība, kas ir Eiropas demokrātija pamatvērtības, netiek ievērots. Turcija ir kandidātu valsts dalībā Eiropas Savienībā, un tāpēc tā ir jāievēro šie principi. Tāpēc es vēršos pie Itālijas prezidentūras pārstāvjiem. Lūdzu, sekojiet pavisam cieši, kas eh, notiks turpmāk ar šiem cilvēkiem, kas tikuši aizturēti Turcijā. Kādas apsūdzības tiks izvirzīts pret šiem pilsoņiem? Tā ir kandidāta valsts, un tāpēc ir nepieciešama neatkarīgas tiesas darbība šajā valstī. Prezidents Erdogans eh, pagājušajā ceturtdienā paziņoja, ka mums nevajadzētu neko tādu pieprasīt no viņa valsts, bet es uzskatu, ka mums ir, tas ir jāpieprasa. Paldies tagad Kristoforu kungs uz pusotru minūti. Paldies priekšsētā jau gadiem ilgi. Turcija ir pierādījusi, ka tā ir spējīga uz vienu. Tā lieliski zina, kā ignorēt mūsu rezolūcijas tā lieliski zina, kā pārkāpt cilvēktiesības ne tikai savas valsts teritorijā. Tā ir arī diezgan agresīva nolūka attiecībā uz, pārie, uz citām valstīm šajā reģionā. Un tas tā notiek tieši tāpēc, ka mēs klusējam. Rezolūcijas Turcijai neko nenozīmē, un Ja šīs diskusijas nenoslēgsies ar nopietnu pasākumu īstenošanu pret Turciju, tad notiks vēršanās pret mūsu pašu vērtībām. Mēs nebaudīsim citu valstu respektu, un Turcija ir spējusi pierādīt, ka tā ir labvēlīgi noskaņota pret Eiropas Savienību, bet eh, tā gluži vienkārši ņirgājas par Eiropas Savienību. Erdogans mūs provocē, apgalvojot, paziņojot, ka mums ir jātiek galā pašiem ar savām problēmām. Bet es aicinātu, pieņemsim lēmumu šobrīd, pieņemsim ekonomiskās sankcijas, jo tas būs vienīgais, ko Turcija ir spējīga saprast. Paldies, paldies, un tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs, lūdzu paní předsedající já jsem chtěl pouze reagovat. paldies priekšsēdētājam. Es vēlējos um, reaģēt uz dažiem apgalvojumiem, kas izskanēja no grieķu kolēģu puses. Jāsaka, daži eh, no deputātiem, kas nepiedar pie politiskajām uh, grupām ir gājuši savos izteikumus pārāk tālu. Es esmu Turcijas draugs un cilvēktiesību pārkāpumi, mēs nevaram tos pieļaut. Eiropai ir jāatbalsta tikai tādas valstis, kas, kurām ir kopīgs mūsu vērtības. Turcija kā kandidāta valsts ir pelnījusi pavisam skaidru signālu no padomas. Paldies, paldies tagad vārds Maretī kundzei. Lūdzu, satraukumam nav pamatkārt jums. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Represijas, kā rezultātā 24 žurnālisti ir ieslodzīti arī lielu avīžu žurnālisti. Šīs uh, nav vienkārši uh, nenozīmīgs notikums, līdz plētēji mums ir jānorāda Turcijas iestādēm, ka tiek pārkāptas Turcijas uh, uh demokrātijas pamatiesības. Arī tieskās sistēmas neatkarība ir atslēga vārdi demokrātiskā sistēmā, to atrunā arī Turcijas konvencija, kā to norādīja Pitēla un Mogherīni. Uh, šie notikumi ir pretrunā ar vārda brīvību, plašsaziņas brīvību. Tas ir pretrunā ar Eiropas standartiem, Eiropa, uz kur tiecas Turcija. Līdz ar to nepieņemami modernā demokrātiskā valstī, kur vēlas iekļauties Eiropas ģimenē, veikt šāda veida masveida arestus. Paldies! Marijas, viena minūte. Kies, Priekšsēdētāji Turcija turpina savu ierasto taktiku pārkāpt minoritāšu un vienkārši savu pilsoņu tiesības. Turcija ir vērsusi uzbrukumu pret mēdījiem un žurnālistiem un apstiprina vēlreiz to, ka tā neievēro Eiropas demokrātiskās vērtības. Taču kad runa ir par nedemokrātisku režīmu, tam ir arī ietekme uz ārvalstu attiecībām, starptautiskām attiecībām. Turcija turpina savu agresīvo politiku pret Grieķiju, pret manu valsti. Pārkāp jūras tiesības. Turcija arī um, turpina Grieķijas uh, ūdeņos meklēt naftas produktus, un Turcijai ir nekavējoties arī jāatsauc militārie spēki no Kipras. Jums ir zilās kartiņas jautājums, vai vēlties atbildēt uz to? Zait 30 sekundes. Okay, 30 sekundes, liels paldies. Es vēlējos uzdot jautājumu kolēģim. Varbūt būtu labāk, ja mēs Eiropa aktīvāk uzstātos pret Turciju. Neatceros cik daudz laika bija nepieciešams Grieķijai, lai pievienotos Eiropas Savienībai. Es domāju, ka Eiropas Savienība kļūdās neatverot nevienu sārunu sādaļu, neberguresējot savā sarunās ar Turciju. Jautājums. Varbūt aktīvāk rīcība ir labāk nekā pasīva nogaidīšana. 30 sekundes jums ir atbildē, lūdzu. Turcija jau kopš desmitiem gadu norā pierādījusi, ka tā neievēro nec demokrātiskas, nec starptautiskas tiesības, un visbeidzot, taču pienācis laiks Eiropas Savienībai uh, vairs neie. Eh, vairs neizrādīt ticētīgo attieksmi pret šādu rīcību, un Turcija pārkāpja Eiropas Savienības dalību valsts suverenitātes. Papadākis kungs, minūte. Jā, brother. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas jautājums, kāpēc mēs izliekamies, ka mūsu. Uh, eh, pārsteidz šāda Turcijas rīcība. Turcija, kas ir okupējusi pusi Kipras teritorijas, kas vēršas pret kurdiem un kas neļauj pati saviem pilsoņiem baudīt demokrātijas un uh, brīvības. Ja Turcija vēlas pievienoties Eiropai, tai ir jāievēro Eiropas Savienības vērtības. Un tā nevar pieprasīt no Eiropas Savienības lai Eiropas Savienība izpildītu tās prasības. Kad es runāju par Turciju, es runāju par Erdogānu režīmu, kas eh, lieliski parāda savu osmāņu seju ikreiz, kad parādās šāda piespēja. Turcijai ir jāvēro, jāievēro demokrātiem pamatiesības. Paldies! Paldies! Turpin eh, priekšsēdētāji. Tagad vārds eh, Zamaskī kungam. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Tie, uh, kurus interesē Turcijā notiekošais, nav pārsteigti. Cilvēktiesības tiek medītas kājām, žurnālisti tiek apcietināti, bet tā ir parasta Erdogan režīma prakse. Es vēlētos atgādināt, ka viņa partija ir neo-osmaņu partiju. Viņš vēlas atjaunot Osmaņu impēriju tās um, vecajās uh, robežās. Tā atbalsta Palestīnu, tā atbalsta Islāma valsts Sīrijā un Irākā. Ko mēs varam sagaidīt no Erdogana? Cilvēktiesību pārkāpums un vārda brīvības pārkāpšana. Ja mēs vēlamies aizstāvēt Eiropas Savienības vērtības, mums tik tiešām ir jāapsver iespēja ieviest sankcijas pret šo valstu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! Paldies! Priekšā. Paldies vēl vienreiz. Mums atkal jārunā par Turciju. Šoreiz tikai 27 žurnālisti aicietināti 13 uh, valsts uh, <coughs> pilsētās Turcijā uh, no dažādiem uh, Uh, avīzēm. Um, viņš bija, daži no žurnālistiem bija arī Erdogāna sabiedrotie, bet pēc tam viņi uzsāka kampaņu pret viņu. Aizvien vairāk vārda brīvība, domu brīvība šajā valstī tiek apspiesta. Diemžēl Turcija ir pieņēmusi šādu risinājumu un izvēli tā nav izvēle, eh, lai eh, dotos eh, Eiropas Savienības virzienā. Cik ilgi būs vēl jāgaida? Dzīves kungs, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu veikt uh, analīzi minūtes laikā. Parlamentā šeit ir dažādi divu veidu nostāji. Daži saka, ka ir ļoti skaidri, jārunā skaidra valoda ar Turciju. Jās Jā, izsaka konkrētas prasības. Itākāls saka, ka jāturpina sarunas, jāatver jaunas sarunu sadaļas un tā tālāk. Taču svarīgākais nav tas, ko mēs sakām šeit, bet kā to interpretē Erdogan režīms. Labā grība, mūsu sniegtā roka tiek interpretēta kā atzīšana viņa rīcībai. Proti, Viņš uzskata, ka mēs viņu atbalstām. Ja tas ir tas, ko vēlamies, tas jāpasaka skaidri. Ja nē, jāpieņem konkrēti, strikti pasākumi. Esam izbeiguši brīvo mikrofonu. Jankarā bija komisija un. Kaputo. Šie āresti ir neatbilstīgi ar preses brīvību, kas ir demokrātijas pamatā. Šie āresti ir pretrunā Eiropas Savienības standartiem. Turcijai būtu jāievēro šie standarti, tā valsts ir. Ja, Stāties Eiropas Savienībā. Tas ir nepieņemami modernā valstī, kas vēlas uh, pielīties Eiropas ģimenē, kas mazveidā vienkārši ārestē šo žurnālistus. Uh, Vairāk nekā 70 žurnālisti pavisam Turcijas cietumos. Tur ir arī daudz kurdu žurnālisti, kas tiek aizturēti terorisma apsvēruma dēļ. Nav arī nevainības prezumcija, kas būtu pie, nepiemērota un arī tiek liegts uh, lieta piekļuvē juridiskai palīdzībai. Šī situācija varētu radīt arī negatīvu saiks Turcijā attiecībā uz politisko un ekonomisko sadarbību ar Eiropas Savienībai. Eiropai ir ļoti strikti jārēģē uz šo situāciju. Lielas paldies! Tādējādi esam noslēguši brīvo mikrofonu. Vārds Delavedova kungam, lūdzu. <coughs> Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies godētajiem deputātiem, kur izteicās un piedalījās šajās diskusijās. Pateicos arī jums visiem par jūsu argumentiem, idejām, bažām. Es domāju, ka lielā mērā tās ir tādas bažas, kam piekrītam mēs visi. Bet tiešām ļoti liederīgi izmantot šo gadījumu, lai varētu arī izvērtēt situāciju, ņemot vērā nesenos notikumus, formulējot ļoti skaidru nostāju, kādu mēs arī nosūtīsim mūsu uh, turku partneriem. Mums ir jāsako situācija ar ārkārtīgi lielu uzmanību. Eiropas Savienībā ir jāturpina veicināt vārda brīvība, doma brīvība, apvienošanās, asociācijas brīvība gan tiešsaistē, gan uh, nē Turcija ir privileģēts uh, partneris, tādējādi mums ar Turciju jārunā atklāt valoda, kā teica prezidents Šulcs. Attiecības ar kandidātu valstīm, uh, tām ir jābūt atvērtām un nu, dažiem punktiem, kas šeit izskanēja. Pieminēšu finanšu jautājumu. Uh, noteikti tāds, kuram ir jāpievērš uzmanība. Eiropas Savienība nefinansē Turcijas budžetu, bet mēs sniedzam finansējumu NVO darbību, kas veicina cilvēktiesību ievērošanu, izmantojam šeit pirms iestāšanās instrumentu un Eiropas cilvēktiesību instrumentu. Eiropas komisija rauga, kā lai padarīt efektīvāk šo intervences uh, rīku un citas starpā arī uzsver, ka pro kapitālu um, maksājumi Turcijai ir vienu no zemākajiem uh, kandidātu valstu vidū. Paplašināšanās satvers ir īstais, kur mēs varētu padziļināt uh, uh, šo dialogu Turciju, veicināt demokrātiju. Un arī trešās nodaļas atvēršana sarunāt būtu arī ļoti labs mudinājums. Esam darījuši daudz, ko lai atbalstītu kandidātu valsti Turciju. Tas ir mūsu partneris un mums ir jāturpina šajā virzienā. Paldies! Merci, monsieur. Le débat est ainsi. Paldies, līdz ar to esam noslēguši debats.